Kolēģis, can I bring them? Godātie kolēģi, es gribētu lūgt um, sākt sēdi. Darba kārtības projekts, vai jūs esat mierā ar to? Man ir daži ziņojumi, paziņojumi jums. 10. februārī sēde nenotiks, bet 11. no rīta komiteja tiksies, bet koordinātoru sanāksme 10. februārī notiks lai tā teiks nepiemirsts, ka jāstrādā. Tātad desmitajā komitejas sanāksme nebūs. Komiteja tiksies 11. februārī no rīta, bet 10. februārī tiksies koordinātori, ja jums nekas nav iebilstams. The other thing I need to inform you Kolīgs. Vēl viena informācija. Kā... Par 17. mārtu, kas ir grozījumu priekš, priekšlikumu iesniegšanas termiņš, balsojums būs tātad 18. par Tad runa ir par ceturto pakotni. Balsosim tātad 18. Eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 17. Bet tagad pāriesim pie balsošanas. Lūdzu, vai jums visiem ir balsošanas kartes? Vai jūs Tad šīs kartītes. Lūdzu, pārbaudiet, sāksim balsot, pārbaudiet, kā darbojas jūsu kartes iekārtās. Esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Vai visiem ir kartītes līdz? Ļoti labi. Tātad katram jum, no jums ir balsošanas karte un iekārta darbojas. Ok, can, can I just ask Mrs. Meister and Mr. Grosh if I can carry on, yeah? Groškungs, uh, vai mēs varam turpināt? Negotiating a transfer. on the football, yeah. So if you 38 million to. Sāksim balsot. Esat gatavi? Pirmais kompromiss, kas par? Es atvainojos, saka priekšādātājs. Priekšlikums par vienotās Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanu ir šīs dienas tēma. Pirmais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 1, 4, 5 par pret atturas pieņemts. 146 par pret atturas noraidīts. 147 par pret atturas pārbaudīsim 147. balsojot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot, esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 147. 148. Un 142. Kas par? Pret? Atturas. Rezultāts ir tāds pats. One. We now go to 150. 150. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 150. lūdzu. Everybody voted. Esat nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. 151, 153, kas par pret atturas noraidīts. 152 par pret atturas noraidīts. 19. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski 19. sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 20. par, pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, pieņemts. 154 par, pret, atturas, pieņemts. 23 par, pret,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 pret, atturas, noraidīts. 159 par, pret, atturas, pieņemts. 160 par, pret, atturas, noraidīts. Noraidīts. 26 par, pret, atturas, pieņemts. 162 par, pret,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 165. par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Does that now check? 187 un 188. Kas par? Pret, atturas, noraidīts. 47 par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski 47. Lūdzu, sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 48. par, pret, atturas, pieņemts. 49. par, pret, atturas, pieņemts. 189. par pret atturas pieņemts. 190. par pret atturas. Pārbaudīsim elektronikas. 190. sākam balsot. 190. lūdzu. Everybody voted, voted. Beidzam balsot, noraidīts. 51. 53. 53. par pret atturas pieņemts. 54. par pret atturas pieņemts. 55. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 55. sākam balsot. Everybody voted. Everybody vote. Esat nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. 191. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 56. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 192. Jūs vēlaties pārbaudīt? 192. 192. par pret atturas. Labi, elektroniski. 192. lūdzu. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 57. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski, tomēr 57. sākam balsot, beidzam, beidzam balsot, noraidīts. 58. par pret, atturas, noraidīts. 193. par pret, atturas, pieņemts. 194. par pret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 atturas pieņemts. 237. par pret atturas noraidīts. 239. par pret atturas pieņemts. 241. atkrīt, 238. kā papildinājums, kas par pret pret atturas noraidīts. 240. par pret atturas noraidīts. 77. par pret atturas pieņemts. 242. par pret atturas noraidīts. 243. par pret atturas noraidīts. 8. kompromiss par pret atturas noraidīts atturas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 Pieņemts. 262. par pret atturas pieņemts. 263 par pret atturas pieņemts. 264 par pret atturas noraidīts. 265 un 266 tie ir vienādi, kas par pret atturas noraidīts. 267. kā papildinājums par pret atturas pieņemts. 86 par pret atturas pieņemts. 268, 269, kas par pret atturas noraidīts. 85, 86, 80, 94 pieņemts. 270 par pret atturas noraidīts. 272 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 272. Sākam balsot, beidzam balsot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 atturas noraidīts. 276 par pret atturas noraidīts. 278 par gribat pārbaudīt. 276. Sākam balsot. 276. Everybody voted, vote is closed. Beidzam balsot pieņemts ar vienu balsu, vienas balss vairākumu. 278. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 279 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 280 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 92 par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 292. atkrīt, 308. kas par, pret, atturas pieņemts. 293, 295 par, pret, atturas pieņemts. 294 par, pret, atturas pārbaudīsim. 294. lūdzu sākam balsot.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 atturas pieņemts. 101. 100. par pret atturas pieņemts. 101. par pret atturas pieņemts. 305. par pret atturas noraidīts. Bet pārbaudīsim tomēr 305. Everybody's votes. <clears throat> Esat nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. 306 par pret. À, 306. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 306. Sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Būs ļoti interesanti plenāra sēdē 307 par pret atturas noraidīts. 103. par pret atturas pieņemts. 104. pirmais un piektais par pret atturas pieņemts. 309. par pret atturas noraidīts. 310. un 312. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 310. un 312. Esat nobalsojuši, beidzam balsot, ar vienas balss pārsvaru pieņemts. 311. par pret, atturas pieņemts. 313. par pret, atturas pieņemts. 314. <clears throat>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 atturas pieņemts. 321. par pret atturas pieņemts. 323. par pret atturas pieņemts. 324. par pret atturas pieņemts. 325. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 325. Esat nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. 109. par. Pret, atturas, pieņemts. 326. par, pret, atturas, pieņemts. 112. par, pret, atturas, pieņemts. 113 atkrīt, tagad 114 par, pret pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski 114. Esat nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. 115. par, pret, atturas, pieņemts. 116. par, pret, atturas, pieņemts. 117. par, pret, atturas, pieņemts.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 atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. 129. par pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturas pieņemts. 132. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 132. Sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 133. par pret atturas pieņemts. 134. par pret atturas noraidīts. 135. par pret atturas pieņemts. 138. 139. pret atturas pieņemts. 9.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 Groša kungs. Pavisam īsi. Astotajā kompromisā mums bija jābalso arī par 12. kompromisu, bet jūs pateicāt tikai 8. kompromiss, nevis 12. Te bija. Tur bija runa par apsvērumiem, tātad par 12. kompromisu vēl vajadzētu balsot. Līdz one vote, huh? C'était un, un vote quand même. Ben oui, mais il doit le dire, c'est le oui, compromis oui. 12, parce que c'est les recitals. No, you're absolutely right. Jā, jums ir taisnība. Es pateicu tikai astoto, nevis astoto un divpadsmito, bet tie ir vienādi. Astotais un divpadsmit. Labi, divpadsmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. 31 balss, 26 par un par reģi, normatīvo rezolūciju. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. 26 balsis pār, 4 atturējās, 1 pret pieņemts. Sveicu jūs, Marinesku kungs! Ok, next item. Labajam pie nākamā punkta. Tas ir par uh, trialogiem par jūras aprīkojumu direktīvu, par alternatīvo degvielu infrastruktūras īstenošanu. Nē, nu, Sasoli kunga ziņojums par to ir jānobalso. Atvaino, Deivid, nepamanīju. 65, but it's everything. Okay. Right. Here we go. So, this is now the... Tātad tas ir ziņojums par grosim izdarīšanu regulā par lielāku gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu jomā. Sasovi kungs ir referents tā, sākam balsot 29. 30. grozījums kopā par pret atturās noraidīts 31. par pret atturās noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturās pieņemts. 32. par pret atturās noraidīts. 8. un 9. kopā par pret atturās pārbaudīsim par 8. un 9. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 30, 38. par pret atturās noraidīts 39. par pret atturās noraidīts 40. par pret atturās noraidīts 41. ne, 42. ne, 40, 41. 41. par, pret atturās noraidīts. 42. par, pret atturās noraidīts. 43. par, pret atturās pieņemts. 44. par, pret atturās pieņemts. 45. par, pret atturās noraidīts. 46. par, pret atturās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 pret atturās noraidīts 55. ir atsaukts, 56. ir tehnisks jautājums, tālāk 57. līdz 64. grozījums kopā balsojam par pret atturās noraidīts. 65. ir atsaukts, ir mutisks grozījums, ko piedāvā Sasolikungs. Pēc tam, kad tika atsaukt 65. Jā, tā ir tehniska problēma ar 65. grozījumu. Mēs vēlētos svītrot vārdu National Aviation Authorities un, un 17F 216-2008 vēlētos grozīt 7. punktā otro kopu apakšpunktu, tā kā tas ir norādīts. Paldies! Paldies! Vai ir kādi iebildumi? Ja nav, tad to pieņemam, kur ir par. Kur ir par? Paldies! Pret! Atturās pieņemts. 66. par pret atturās pieņemts. 10. par pret atturās pieņemts. 67. par pret atturās noraidīts. 68. Jāsatās, kas notika 38. to noraidījām, līdz ar to par 68. arī nav jābalso. Tālāk 11. par pret atturās pieņemts. 69. par pret atturās pieņemts. 70. 71. kopā par pret atturās pārbaudīsim. Lūdzu, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Vai esat pārliecināti? Beidzam balsot. Noraidīts. 72. 73. kopā par pret atturās. Arī noraidīts 74, 76 par pret atturās noraidīts. 75, 77 par pret atturās noraidīts. 78. par pret atturās noraidīts. 79. par pret atturās noraidīts. 80. 82. kopā par pret atturās noraidīts. 81. 83. par pret atturās noraidīts. 85. par pret atturās noraidīts. 13. par pret atturās pieņemts. 14. par pret atturās pieņemts. 15. par pret atturās pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturās pieņemts. Simtu piektais. Ne. Trešais kompromiss. Vispirms trešais kompromiss. Par trešo kompromisu. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Vēlreiz pamēģināsim par trešo kompromisu par pret atturās pieņemts. 105. Tikau kundzes eh, par pret atturās pieņemts. 19. par pret atturās pieņemts. 20. par pret atturās pieņemts. 106. par pret atturās noraidīts.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 pret atturās pieņemts. 109. par pret atturās pārbaudīsim par 109. Sākam balsot. Man šķiet, ka tika noraidīts, bet pārbaudīsim. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Tad jau labi, ka pārbaudījām. 26. par pret atturās pieņemts. 27. lingvistisks, tad nebalsojam pirmais par, pret, atturās pieņemts. Otrais par, pret, atturās pieņemts. Trešais par, pret, atturās pieņemts. Ceturtais par, pret, atturās pieņemts. Piektais par, pret, atturās pieņemts. 28. par, pret atturās pieņemts. Sastais ar mutisko grozījumu, vai ir kādi iebildumi pret mutisko grozījumu? Nē, kopā ar mutisko grozījumu par pret atturās pieņemts. Galīgais balsojums, sākam balsot. Everybody voted, voted. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 29 pār, 1 pret, neviens neaturās, pieņemts. Likumdošanas rezolūcija. Sākam balsot. Īsti nobalsojuši. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 28 pār 1 pret, neviens neaturas, pieņemta. Apsveicam Sasoli kungu. Un tagad sāksies slēgtā sēdes daļa. Atvainojiet, Sasoli kungs, ka gandrīz palaidām garām jūsu ziņojumu. Tā tāda neliela kļūdīja no manas puses. Un tie, kas dodas prom, lūdzu, dariet to ātri. Paldies!